kārtības punkts. Arī šeit mums būs iespēja uzklausīt informāciju no, no ārlietu pārstāvēs, un tagad runāsim par Izraels valdības lēmumu paplašināt apmetnes rietumkrastā, e, rietumkrastā un arī šoreiz Markulis kundze dodam jums vārdu, un pēc tam Un pēc tam runās uh, deputāti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Kā jūs noteikti zināt, pirmdien ārlietu padome nāca klajā ar secinājumiem par uh, tuvu austrumu miera procesu. Nevienam nav nekādu šaubu par Eiropas Savienības viedokli šajā ārkārtīgi svarīgajā jautājumā. Šeit viss ir absolūti skaidrs, gan padomes paziņojumos, kā arī deklarācija kas tapa 29. novembrī. Izraels un Palestīnas sarunu uh, turpināšana bez jebkādiem priekšnosacījumiem ir Eiropas Savienības vēlme. Tas noteikti prasīs ļoti konkrētus soļus no abām pusēm. Bet tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešamas sarunas konkrētas labas sarunas, tā lai varētu panākt ilgtermiņa risinājumu Izraels un Palestīnas konfliktam un atrisināt pilnīgi visus strīdīgos jautājumus. Sarunas, sarunām ir jānotiek o, konkrētos raumjos, un tad mēs varēsim gaidīt konkrētu rezultātu. Ar Eiropas Savienību un ASV o, noteikti var sadarboties un ieskaitot arī tuvo austrumu kvartetu, tā lai veicinātu miera centienos un darīt to arī 2013. gadā. Eiropas Savienība arī sadarbosies ar visiem, kas mēģina panākt mieru, stabilitāti un uh, labklājību. Jau tagad eksistē miera iniciatīvas, kas nodrošina reģionālu atbalstu, uh, Uh, lai panāktu miera izlīgumu starp Izraēlu un Palestīnu. Ir ļoti cerīgi, lai neviena puse nedarītu neko tādu, lai uh, divu valstu risinājums tiktu apdraudēts. Kopš uh, Venēcijas deklarācijas Eiropas Savienība ir uzskatījusi, ka apmetnes ir nelegāla saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām un ka tas ir šķērslis miera dibināšanai. Tāpēc jūs nebūsiet pārsteigti, ka pirmdien Eiropas Savienība pauda uh, skaidru nepatiku un konkrētu nostāju attiecībā uz Izrēlas plāniem, kas bija saistīts ar 29. novembra ANO rezolūciju. Tā, lai varētu uh, meklēt risinājumus, tīpaši runājot par plāniem tā saucamā E1 teritorija. Ja šis plāns tiktu īstenots, tas, tas ļoti nopietni grautu iespēju nodrošināt gala risinājumu šajā konfliktā. Tiktu apdraudēta iespēja izveidot uh, Palestīnas valsti un uh, ļaut, lai Jeruzaleme kļūtu par abu valstu uh, galvaspilsētu. Uh, Mums tagad ir nepieciešams uzraudzīt situāciju un arī rīkoties attiecīgi. Citiem vārdiem sakot, Eiropas Savienība ļoti skaidri pasaka, un pirmdien šī nostāja tika pausta īpaši konkrēti. Īstenošanas plāni ne tikai ietekmēs Palestīnas valsts izveidi, tas ietekmēs arī Eiropas Savienības un Izraēlas attiecības. Ņemot vērā šos, šos aspektus, Eiropas Savienība ir norādījusi uz to, ka tā joprojām ir apsolījusi rīkoties starptautiskais tiesību normās un panākt to, lai visi noliegumi starp Izraēlu un Eiropas Savienību visos šajos nolīgumos nepārprotami un viennozīmīgi ir jābūt uh, aspektam, uh, attiecībā uz Izraels okupēto teritoriju, kas noticis 1967. gadā. Mēs arī atkārtojam, ka e, pieturēsimies pie Eiropas Savienības tiesība normām un divpusējiem nolīgumiem, kas ir saistīti ar uh, apmetnēm. Eiropas Savienība arī aicina Izraēlu izvairīties no jebkādiem soļiem, kas varētu graut uh, Palestīnas varas iestāžu finanšu situāciju. Līguma saistības, it īpaši saistībā ar Parīzes protokolu, attiecībā uz pilnīgu uh, ienākumu nodošanu, kas rodas no, no nodokļu ieņēmumiem un muitas nodevām. Uh, nobeigumā mēs aicinām, Eiropa, mēs aicinām Palestīnijas vadību, uh, lai izmantotu ANO piešķirto statusu un nespērt nekādus soļus, kas varētu padziļināt neusticību un uh, neļautu turpināt sarunas. Cienījamie deputāti, pirms trīs nedēļām mēs diskutējām par pēdējā laika naida izpausmēm starp Gaza un Izrēlu, un galu galā tika panākts uh, izlīgums. Pirmdien tā arī bija pir pirmā iespēja, lai varētu ārlietu padomē runāt par pamieru un runāt par potenciālo Eiropas Savienības atbalstu, tā lai varētu nodrošināt šī pamiera uzturēšanos. Pamiera šobrīd vēl ir spēkā. Ļoti svarīgi, lai uh, visi nolīguma aspekti tiktu ieviesti. Eiropas Savienība no savas puses ir apņēmusies darīt visu, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību Gaza teritorijā. Ir ļoti svarīgi, lai ieroču kontrabanda tiktu apturēta. Šī par šo jautājumu ir jārunā un jāaptur. Uh, priekšsēdētājs saka, ka ir kādas problēmas ar tulkošanu, laikam ne visās valodās tulkojums šobrīd tiek nodrošināts. What is your language? Kurā valodā jūs runājat? No French. Nebija tulkojuma franču valodā. Hmm? It works now. Nu, izskatās, ka viss ir kārtībā, arī franču valodā tulkojums tiek nodrošināts tiešām atvainojiet Priekšsēdētājs Konze, tagad jūs lūdzu varat turpināt. Vai man ir Jāna Franciski? Toute la dernière partie. Okay. Uh, fully recognized. Saprotot, ka Izrēlē ir uh, ar drošību saistīta apsvēruma Eiropas Savienība atkārto, ka ir nepieciešams nodrošināt robežu pārējas, lai varētu humāno palīdzību, komerciālās preces un personas transportēt no un uz gazas joslu. Mēs esam teikuši, ka esam gatavi atbalstīt abu pušu centienus, un viens no atbalsta veidiem ir atkal uzsākt EU-BAM RAFA misiju. Eiropas Savienība atkal un atkal ir atkārtojusi, ka tā ir apņēmusies nodrošināt Izrēlas drošību, ņemot vērā arī tos apdraudējumus, kas eksistē šajā reģionā. Eiropas Savienība nekad nerīkosies nekad nerīkosies, lai kādā veidā atbalstītu terorismu un uh, vārdarbības veicinātājs. Eiropas Savienība atkār, atkal at, atkārto savu nostāju par Palestīnas apvienošanu uh, ar prezidentu Mahmudu Abbas. Ņemot vērā viņa teikto 2011. gada 4. maijā, šīs aspekts ir ārkārtīgi svarīgs Palestīnas uh, valstiskuma nostiprināšanā un divu valstu risinājuma panākšanā. Uh, Eh, šāda samierināšanās noteikti ietekmēs arī situāciju Gazas joslā. Šobrīd tas ir ļoti nopietni, jo eh, šī josla ir eh, politiski un ekonomiski atdalīta no rietumkrasta. Paldies par jūsu uzmanību un noteikti gaidu Eiropas parlamenta rītdien pieņemamo rezolūciju. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Eiropas Tautas partijas vārdā Gālera kungs, lūdzu! Jums ir divi ar pusminūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jākonstatē, ka šobrīd tuvo austrumu konfliktā abajā, abās pusēs atkal ir nepatīkami notikumi. Mēs Eiropas parlamentā runājam par startautisko nolīgumu ar divu valstu vīziju. Mums ir nepieciešams atrisināt šo, šo konfliktu ne jau tikai tādēļ, lai šīm abām valstīm uh, būtu labāk, bet tas ir arī mūsu pašu interesēs. Un tas nozīmē, ka mēs drīkstam nevis vienkārši deklaratīvi kaut ko paziņot vai arī tikai reaģēt uz to, kas notiek. Mums ir nepieciešams sadarboties šajā miera uzturēšanās un miera nodrošināšanas procesā. Tas attiecās arī Gazas joslas un jāskatās arī uh, ka Hamas vadītājs atkal ir teicis, ka Izraels valsts netiks atzīta. Ir ļoti svarīgi, ka Izraels tautai ir tiesības un, un joprojām pastāv problēmas, jo esošā Izraēlas vadība Uh, atkal un atkal norāda uz to, ka starptautiskās prasības viņiem nav tik svarīgas un ka viņiem ir sava darba kārtība. Tas nozīmē, ka mm, šīs, šīs apmetnes noteikti negatīvi ietekmē o, uh, miera procesu, tāpēc mēs iestājāmies par to, lai jauna apmetņu veidošana tiktu apturēta. Paldies priekšsēd prezidentūrē par ļoti skaidriem vārdiem un arī par to, ka jūs, pie, eh, jūs pieminējat, ka ir nepieciešams atdot visus muitas eh, nodevas un nodokļu ieņēmumus. Mums ir jāpasaka skaidri, ko mēs gaidām no Izraēlas, kādi pasākumi, un ja nē, tad kādas būs sankcijas no mūsu puses Eiropas e, eh, Savienībās. Valsts bija tikai viena vienīgā valsts no Eiropas Savienības, kas bija pret Uh, Palestīnas valsts atzīšanu ANO asamblējā. Un Izraela noteikti jāpajautā, kāpēc lielāka daļa ir par to. Mums ir svarīgi izmantot visas sadarbības iespējas. Piemēram, šobrīd um, augstskolas uh, Izrēlā un Eiropas Savienībā nevar izmantot visas sadarbības iespējas. Mēs tiešām Ceram, ka Izraela sapratīs, cik daudz viņi zaudē un attiecīgi rīkosies. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, uh, Galerkungam, vai jūs esat uh, gatavs atbildēt uz zilās kartas jautājumu? Eh, uh, Mr. Moore. Mērfī kungam vārds. Thank you. Could I... Paldies. Gribētu uzdot uh, jautājumu cienījumam de demokrātam, vai jūs balsojāt pirms diviem mēnešiem par tirzniecības attiecību uzlabošanu Izrēla aka ietvaros? Vai jūs domājat, ka ar vārdiem vienkārši pietiek, ka pietiek ka tikai, ka parlaments kritizē, vai arī kaut ko vajadzētu reāli vienreiz darīt? Attiecībā uz aka es neuzskatīju, ka tas bija uzlabojums līgumam un ka tas kaut kādā veidā turpina esošo darbu. Tas nebija nekas uh, labāks. Es piekrītu Jā, šis parlaments nav izpildvara. Es aicinu padomi un aicinu komisiju un aicinu dalību valstis rīkoties atbilstoši tam, ko es prasīju. Tātad noteikti kritērijas, noteikti uh, konkrēti laika grafiku, nākt klajā ar konkrētiem ierosinājumiem vai prasībām, un ja nekas nenotiek, tad reaģēsim attiecībā uz palestīniešiem vai Izrēlu. Man neapmierina tas, ka pašreizējā valdība nesaskata un nevirza savas valsts nākotni pareizajā virzienā. Man tas ir jāsaka, tas ir smagi, bet uh, es ar uh, skumjām to saku. Paldies! Köszönöm szépen a következő felszóló. Paldies, un nākošais runātājs sociāla demokrāta grupas vārdā ir uh, Gomešs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, kas notiek Izrēlā un apmetnēs Rietumu bankā, tas ir pret starptautiskajām tiesībām, bet nesenais paziņojums uh, būvēt vēl 3000 apmetnes rietumkrastā. Tā ir uh, ārkārtīgi smaga provokācija Palestīnas pašvārvaldei, un tā ir liela sakāve, ko Izrēla uzliek pati sev. Jo no vienas puses tā runā par mieru, bet vienīgais, kā nodrošināt drošību, ko arī vēlas Izrēla, ir sadarboties ar Palestīnas pašpārvaldi. Un valstī ir jābūt atbildīgai un jādrīkojas ar sadarbības garu. Ja Izraela darbojas atbilstoši apvienotajām nācijām un nodrošinot sadarbību ar Palestīnas pašpārvaldi, tad eh, jānodrošina arī sadarbība ar Eiropas Savienību. Tāpat arī nodokļu uzlikšana konkrētiem produktiem arī ir provokācija konkrētajā situācijā. Eiropas Savienībai ir jādod ļoti skaidri signāli arī Hamazam, ka Izrēla ir fakts un tā paliks, tā būs. Nesenie apmelojušie paziņojumi nav palīdzējuši, un tie nav palīdzējuši arī Palestīnas pašpārvaldes darbiniekiem pašiem būvēt savu valstu blakus Izrēlai. Paldies! liberális frakció véleményét. Paldies, un tagad... ismertetni. Paldies, un tagad eh, liberāļu grupas vārdā Neits Litenbrok kundzei. Priekšsēdētāja kungs, godātā ministrs kundze, godātais, godātā komisārs kundze. Uh, Kolēģi, kad mēs eh, sākām sagatavot dažādus projektus šodienas rezolūcijai, mums vēl nebija zināmi padomes sēdes rezultāti, tās padomes sanāksmes, kur notika šo piekdienu, šo pirmdienu atvainojos. Bet eh, padomes secinājumos eh, ir skaidri, var redzēt, ka ir būtisks paralēlis mūsu skatījumam ar padomes skatījumu. Protams, mēs lielā mērā izsakam savu nožēlu par to, ko Izraels valdība ir paziņojusi pēdējā laikā, proti uzbūvēt 3000 eh, jaunas mājas apmetnes vietās un tā saucamā E1 teritorija, kura jau šobrīd izraisa galvas sāpes daudzās starptautiskās institūcijās. Tā tad runa iet par tālāku Palestīnas teritoriju iekarošanu. Un tādējādi mūsu lēmums par nodavām Patiesībā abi šie secinājumi un paziņojumi ir parādījušies pāris dienas pēc balsojuma ANO drošības komitejā. Šie paziņojumi ir domāti Izraels valdi un Izraels valdība tādā veidā neakceptē Mahmuda Abasa leģitimitāti. Uh, un leģitimitātes neakceptēšana tikai un vienīgi stiprinās Hamas situāciju, kas e, no Izraels viedokļa raugoties ir savu veidu paradoks. Es e, sveicu un atbalstu padomu secinājumos izskanējušo Un es no tiesas ticu, ka augstā pārstāve un viņas komanda ir spēlējusi būtisku lomu šo secinājumu sagatavošanā. Un ceru, ka augstā pārstāve to darīs arī turpmāk. Mums ir jāatcerās, ka šos secinājumus vienbalsīgi atbalstīja visas 27 dalību valsts. Un e, Izraels valdībai to vajadzētu ņemt vērā un pārdomāt savus soļus. Izraels valdībai ir jāizanalizē ANO ģenerālās asamblējas balsojums par šo jautājumu. Mans kolēģis Gālērs jau teica, ka tikai viena Eiropas dalība valsts šobrīd ir iestājusies, nostājusies Izraels pusē. Un patiesībā mēs iestājāmies vainu par Palestīnu, vai nu mēs atturamies šajā balsojumā. Uh, Un ja Izraela neko nedarīs, tad Izraela var nonākt izolētā situācijā, jo tas var novest pie, neiespē, pie iespējas vispār nerast nekādu risinājumu. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Un tagad eh, zaļo partijas vārdā pusotru minūtes dod vārdu Bartners kundzei. Um, welcome, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgi sveicu arī ministres kundze. Uh, Šobrīd uh, mēģinājumi palielināt apmeņķu skaitu, arī ieskaitot E1 zonu, ir uh, juridiski nepieņemami un arī politiski noraidāms priekšlikums. Un vēl viena lieta, par ko es gribētu runāt, ir vakardienas rīta notikumi. Palestīnas organizācijas, trīs Palestīnas organizācijas tika, tiem šīm organizācijām tika, tika uzbrukts šīs organizācijas bija nevalstiskās organizācijas, arī sieviešu tiesību aizstāvji, un Eiropas Savienība atbalsta šo organizāciju darbību, un es uzskatu, ka tas ir nopietns apdraudējums mieram šajā uh, reģionā un arī starptautisko tiesību pārkāpums, un tas skar abas valstis. Eiropas Savienība šobrīd palielina savu sadarbību ar, ar Izrēlu. Jūlijā ir pieņemta pieņemts lēmums par 60 konkrētiem priekšlikumiem, un es uzskatu, ka būtu nepieciešams apturēt sadarbību līdz brīdim, kad Izraēlas valdība tiešām sapratīs, ka Eiropas Savienība nekādā gadījumā neatbalsta uh, starptautisko tiesību pārkāpumu uh, Vēlos uh, aicināt augsto pārstāvi atsaukt um, delegācijas vadītāju no Izrēlas tā, lai tas būtu stingrs politiskais signāls par mūsu nostāju. Mums ir jābūt absolūti, absolūtā skaidrībā par to, ko mēs darām un ko mēs vēlamies panākt. Tas nav pret Izrēlas iedzīvotājiem, nē. Tā ir reakcija uz valdības politiku. Paldies! Köszönöm szépen! Most a... Paldies! Un tagad Eiropas uh, konservatīvu un reformistu partijas vārdā Tanakungs. Paldies! Mēs varam tikai jūs līdz Palestīnas ciešanām. Iegūt novērotājs valsts uh, statusu ANO tikai parāda, cik uh, liels atkal tas ir uh, smags jautājums Izraels uh, valsts uh, skatījumā. Izraels reakcija, manuprāt, šajā gadījumā ir neproduktīva. Mana grupa ir bijusi pret jaunu apmetņu veidošanu. Uh, Un šāda apmeņa paplašināšana iet tikai pretī miera uh, centieniem. Izraels uh, jaunākie paziņojumi nav te neko palīdzējuši. Tomēr jānorāda Izrēlē par labu, ka tik daudz pārunātais E1 koridors ir uh, sākotnējā plānošanas fāzē un valdība vēl nav paziņojusi par kādiem celtniecības darbiem. Tāpat arī tā nodrošināja uh, Palestīnas līdzekļu aizsardzību, lai varētu samaksāt Izraels loģistikas kompānijām liels līdzekļus. Šo situāciju nedrīkst eskalēt, un tā var pārvērsties par krīzi. Mēs tāpēc prasam, lai Izraels valdība un Palestīnas pašpārvalde parādītu drosmi un viedumu un sēstos pie sarunu galda, lai panāktu divu valstu risinājumu. Paldies! Paldies Tanakungam! Un tagad uh, Eiropas uh, brīvības demokrātijas grupas vārdā pravērst kungam vārds vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es atceros, ka Oslo nolīgumā visi strīdīgie jautājumi, tīpaši par apmetnēm, uh, tiem vajadzēja tikt atrunātiem tiešās sarunās starp uh, abām pusēm. Apmetnes tas nav vienīgais konfliktu pamats, jo uzbrukuma Izrēlai sākās pirms 15 gadiem tieši šajā konkrētajā teritorijā, kad uh, Palestīnas teritorijā vēl nebija nometnes. Šobrīd Palestīnas uh, varas iestāžu atteikums un uh, Hamaza teroristu centieni neatzīt Izraels leģitimitāti. Tas tik tiešām parāda, ka tas nav tikai teritoriāls jautājums, tas ir arī leģitimitātes eh, jautājums. Ja jūs nenonāksiet pie šāda secinājuma, tad jūs nekad nepanāksiet arī mieru. Par eh, teritorijām un apmetnēm būtu interesanti uzklausīt, uzkla, uz, organizēt uzklausīšanu, uzklausīt juristus un ekspertus eh, no abām pusēm, kas varētu paskaidrot savas pozīcijas. Un tā mēs, manuprāt, iegūtu vairāk informācijas par vēsturisko un juridisko pamatu šim konkrētajam konfliktam starp Izraēlu un Palestīnu. Paldies! Un tagad goe eh, grupas vārdā Leārika eh, kungam vārds. Paldies priekšsēdētājiem, ministrs kundze. Eh, Palestīnas pašpārvalda un Mahmuds Abas ļaunprātīgi izmanto starptautiskās tiesības. Izraels valdība atkal izvēlējusies spēku un uh, starptautisko tiesību pārkāpšana. Mūsu institūcijas, parlaments, padoma un komisija nes, nedrīkst vairāk paciest to, ka valsts, ar kuru mums ir asociīvais nolīgums, un tā ir Izraels valsts, ka tā vienpusēji lemj par uh, savu reakciju pret ANO ģenerālās asamblējas uh, lēmumu, 29. novembra lēmumu, kas atzīst Palestīnu kā novērotāju valsts šajā organizācijā. Eiropas institūcijām ir jānodrošina starptautisko tiesību ievērošana un jāpauž kritika pret Izraēlas lēmumu attiecībā uz nodokļiem. Arī to, ka Jeruzalemē tiks nojauktas palestīniešu mājas un ir jāatgriež atpakaļ ieņemtās teritorijas. Runājot par šo E1 zonu, centieni kavēt uh, Palestīnas valsts būvēšanu, un tas nozīmē iet uh, pretī ANO uh, balsojumam. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Un jānorāda no mūsu puses, ka uh, rietumkrasts un uh, uh, gazas josla ir Palestīna, Izrēla pilnībā pārkāpj to parakstu, ko tā ir devusi 51. gadā, un uh, tā izvieto savus iedzīvotājus konflikta rezultātā iegūtā teritorijā. Okupants nedrīkst pārcelt savu civilu iedzīvotāju lielu daudzumu okupētā teritorijā. Izraēli parakstījuši šos vārdus, šo pantu, un tagad tā tas ir jārespektē. Un uh, uh, arī Eiropas parlamenta kreisie spēki atbalsta kopīgu rezolūciju šai sakarībā, lai nodrošinātu tiesību ievērošanu pret vardarbību un spēku. Paldies, uh, saka priekšsādātājs. Tagad individuāli runātāji Putrinkungs. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Miers tuvējos austrumos, Eiropai, visai pasaulē un arī kultūra dialogam ir ārkārtīgi svarīgs, strateģiski svarīgs, un nu, tuvo, tuvajos austrumos mieram ir jābūt arī mūsu ārpolitikas prioritātei. Izrēlam ir tiesības dzīvot mierā un drošībā, un Vācijas Federālā republika uzskata, ka Izrēla ir arī Vācijas drošības jautājumus. Es arī varu pilnībā piekrist. Atceramies, ko teica Hamas vadītājs. Viņš saka, ka Izrēla nekad neatzīs. Šī ir viena lietas puse, bet ir otrā puse, kā arī Palestīnai ir tiesības dzīvot um, stabilējas, mierīgājas roži, robežās un to nekādā gadījumā nevar savienot ar Izraels vēlmi būvēt vairāk nekā 3000 jaunus mitekļus, un tas ir ļoti nopietni. Tiek pamatots ar to, ka ir nepieciešams sodīt Palestīnu tādēļ, ka Palestīna mēģināja saņemt ANO atzīšanu, un tur lielāka daļa valstu arī atbalstīja. Ja Izrēla darīs to, ko tā ir pieteikusi, tad īstenībā to nosodīs lielāka daļa ANO dalību valstu. Ja apmetnes tiks būvētas, tad divu valstu risinājums vairs nebūs iespējams. Un Izrēlā ar šādu politiku panāks nelabvēlīgu risinājumu. Mēs, kā Izrēlas draugi, varam pateikt, ko mēs uzskatām par šādu situāciju Un uh, draudzība nenozīmē, ka cilvēks tikai visu laiku tiek glāstīts pa spalviņai, bet, ja kāds no draugiem iet emareizo ceļu, mēs varam to pateikt. Starptautiskā kopiena nedrīkst pieļaut situāciju, lai divu valstu risinājums tiktu apdraudēts ar apmeņķu uh, būvēšanu, un mums ir jāpasaka, ja Habasa kungs un Fajeta kungs saņem nepareizu informāciju Un es pats esmu ticies ar prezidentu vairāk kārt. Mēs zinām, ka viņš ir viena no tām personām, kas tiešām vēlas panākt mieru, un tāpēc arī izmantosim visas mūsu iespējas, arī uh, tiekoties ar prezidentu Abasu, un viņš savā rezolūcijā ir atbalstījis mieru. Mēs vēlamies, lai Hamas un Fatah varētu savā starpā uh, salikt mieru, jo bez tā nekāda risinājums nav iespējams, un arī, lai Palestīna varētu iet pa sarunu ceļu, un mēs vēlamies, lai uh, tiktu aizsargāts gan Izraels, gan Palestīnas iedzīvotāja gods. Un Eiropas, parlam, Eiropas Savienība šobrīd ir saņēmusi Nobela prēmiju, un mēs varam turpināt iet šo miera ceļu un panākt mieru arī tuvos austrumos. Paldies! Köszönöm szépen a... Paldies! Nākamā runātāja Kostello kundze. Pusotra minūte. Prieksēdētāja kungs. Pagājušajā mēnesī, kad mēs runājam par situāciju Gazā, kad mēs dzirdējām, ka ir panākta uguns pārtraukšana, tas visiem bija liels at atvieglojums. Un uh, mēs esam pieprasījuši, lai Palestīnai būtu apvienoto nāciju apvienoto nāciju nedalībvalsts status. Izraels valdības lēmums turpināt plānu 3000 māju celtniecība nelegālā veidā var, sa var satricināt šo jau tā trauslo mieru un uguns pārtraukšanu. Mums ir jāuzsver, cik ārkārtīgi svarīgs ir divu valstu risinājums. Vēl bez tam Palestīnas varas iestādes nevar ievākt nodokļus no saviem iedzīvotājiem un mm, mums ir jāveicina nevardarbīgu šīs situācijas atrisināšana. Ir jāaptura jau kādu apmetņu celtniecība un jāatceļ gazas blokāda. Mums ir jāveicina Palestīnas un Izraēlas sarunu vešana. Uh, un eh, bez jau kādiem, un bez jau kādiem nosacījumiem šīs sarunas ir jāturpina. Mums ir jāpavedina, mums ir jāveicina, lai abas valstis iestātos par mieru šajā teritorijā. Mums ir jābūt ārkārtīgi spēcīgai klātbūtnei šajā teritorijā un jāprasa, lai abas valstis izpildītu starptautiskos nolīgumus. Pretējā gadījumā man ir bažas, ka tas viss paliks tikai vārdos un rīcības nebūs. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Jums eh, vēlas uzdot zilās kartiņas procedūras jautājumu Sinklērs kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlētos sveikt manu kolēģi Kostelu kundzi ar izteikto domu. Jūs runājat par miera procesu. Vai tomēr kolēģi man nepiekritīs, ka galvenais šķērslis miera procesā ir Hamas atteikšanās atzīt Palestīnas valsti. Jūs vispār nepieminējāt šo juridisko faktu, un es domāju, ka tas ir pirmais, ko vajadzētu Hamasam izdalīt, lai ve izdarīt, lai veicinātu divu valstu risinājumu. Tātad, vai jūs mums neliekas, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pamudināt Hamas akceptēt Izraēlas valsti? Paldies, atbildi Kostello kundze. Paldies manai kolēģe par uzdoto jautājumu. Vienmēr esmu iestājusies un atbalstījusi Eiropas Savienības nostāju un uzskatu, ka palestīniešiem ir tiesības dzīvot savā valstī un vienlaicīgi izrēliešiem ir iespējas dzīvot savā valstī drošībā. Es no tiesas ceru un es esmu vienmēr iestājusies, ka palest... iestājusies par to, lai Palestīnas un Izraels miera sarums turpinātos. Un es ceru, ka miera sarunu atsākšana starp Palestīnu un Izrēlu notiks bez jebkādiem priekš, bez, ne, bez nekādām aizmugurējām domām. Un tagad dodu vārdu Alkanas kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Viens moments man uzskrita īpaši, un es domāju, ka uh, padomē to vajadzētu pamudināt, dariet kaut ko. Trešajā šīs rezolūcijas punktā, nē, mēs to pieņēmām pirmdien, jūs savos secinājumos teicāt, ka mēs rīkosimies adekvāti situācijai. Mēs to vienmēr esam teikuši, bet nekas nav noticis. Tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ir tas, ka Izraels valdība nedara neko patiesībā uzspļaujot Eiropas Savienībai. Vakar Izrēlas ārlietu ministrs apgalvoja, ka tas, ko Eiropas Savienība dara, atgādina holokaustu. Es vēlētos, kritizējot Hamasu, tomēr atcerēties to, ka mūsu sadarbības partneri šobrīd ir pārkāpuši jebkādas reālā saprāta jomas. Viņi apvaino ne tikai mūs, viņi apvaino arī holokaustu. Mēs varam izdarīt ārkārtīgi daudz. Es netaisu šeit norakst, es nolasīt šo sarakstu, bet mums nevaram, mēs nevaram tikai un vienīgi runāt. Mums ir jārīkojās. Pretējā gadījumā pasaulies bojā. Mūsu izrēliešu draugi prasa, lai mēs kaut ko darītu. Ir ārkārtīgi daudz Izrēlē iedzīvotāju, kur ap, apgalvo, ka tieši šobrīd Eiropas Savienībā ir jārīkojas. Pretējā gadījumā pēc pāris mēnešiem mēs būsim zaudējuši šo reģionu. Prieksēdētājs. Paldies! Tagad man ordenkungam vārds. Paldies, prieksēdētāja kungs! Protams, Izraels ministra paziņojums ir nepatīkams, un tomēr tas nebija negaidīts, jo apvienoto nāciju ģenerālajā asamblējā viena valsts neatzīst Palestīnas valsti, un, protams, tas ir sava veida pliķis sejā Oslo vienošanai. Es eh, vienmēr, es, es zinu, ka parlaments daudzās rezolūcijās ir no sodīju šo situāciju. Un mēs vienmēr esam izteikuši mūsu nepatiku pret Izrēlu, ka viņi nedrīkst rīkoties tādā veidā, kā tas šobrīd nobrī, notiek. Uh, drošības situācija un pirms jaungada paredzētās vēlēšanas mēs ceram notiks miermīlīgā gaisotnē. Kaut arī Eiropas Savienība nosoda šobrīd apmetņu celšanu, mani vairāk uztrauc kas cits. Tas, ka Izraels vakardienas paziņojums šobrīd ir novērsis uzmanību no reģiona citām problēmām - gazas sektors, tas, ka Palestīnas pārvalde ir sašķelta. Uh, Arī tas, kas notiek gazas sektorā, nav apmierinoši, un tas eh, novērš uzmanību no sarunām. Un eh, šobrīd eh, Hamaza penetrācija rietumkrastā un arī Hamaza klātbūtne Ēģiptē. Iespējams, ka mums vajadzētu pieprasīt trīs valstu risinājumu, un prieksēdētāja kungs kas tad notiek Irānā, arī tur ir draudi. Ko mums vajadzētu darīt? Iespējams, ka mums vajag izveidot savu veidu sviru, kas visu šo miera procesu paceltu labākā situācijā. Mēs tur ieguldam miljonus, un tomēr sarunām ir jāatsākās, un Eiropas Savienībā ir jāmudina sarunas turpināt. Uh, Paldies! Jūs runājāt gandrīz divas minūtes, bet jums būs vēl iespēja runāt, godātais Van Ordenkungs, ja Okenskundze vēlas jums uzdot zilās kartiņas jautājumu. Aukenskundze, Van, Van Ordenkungs, es neticēju savām ausīm. Vai jūs teicāt, ka šim parlamentam vajadzētu nosodīt ANO teikto, vai tad mums nevajadzētu iestāties par daudz nacionālo organizāciju? Vai tad šim parlamentam nevajadzētu nosodīt to, kas notiek šajā reģionā? Šajā parlamentā mēs visi varam izteikties pilnīgi brīvi, tomēr dzīvojam demokrātijā. Priekšsēdētāja kungs, protams, šajā situācijā Palestīnas rīcība bija provokatīva. Mēs varam tikai nožēlot. Kā jau teicu, tas ir pliķis sajā Oslo līgumam. Mums ir jārunā par šīm nometinājumu vietām. Mums ir jāatgriežās pie sarunu galda, un mums ir jāizdara spiediens uz palestīniešiem, lai viņi sēstos pie sarunu galda. Tas, e, ja mēs e, mēģinām šeit kaut ko panākt, bet ja viņi nesēdīsies pie sarunu galda, neko nedos. Paldies! Saka priekšsādātājs nākošais runātājs Andersons kundzes. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Izraels valdības lēmums paplašināt nelegālās apmetnes rietumkrastā ir uh, pretspars Palestīnas centieniem un samērā veiksmīgo darbību atvienoto nāciju organizācijā. Un Izraela tādā veidā demonstrē, ka tā ir pretrunā starptautiskām tiesībām, un tas mums būtu jānosoda. Tāpat arī Palestīnas noņa, nodokļu ieņēmuma aizturēšana Šis fakts tikai traucē miera sarunām un uh, apdraud jau tā trauslo stabilitāti reģion, reģionā. Patiesas risinājums krīzē būs iespējams tikai tad, ja būs savstarpēji uzticēšanās un respekts. Nedrīkst uh, pieļaut uh, humanās palīdzības sniegšanas starptautisko normu pārkāpšanu, tāpēc mums ir jāgaida uh, lai situācija reāli uzlabotos, un tad mēs varam sniegt kā turpmāku sadarbību. Mm. Paldies! Mareks Sivics urat illatījās. Mareks Sivics, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu piekrist. Jā, ka nepatika tas, kas notiek rietumkrastā. Man nepatīk arī šī vienpusēja politika, bet mēs saprotam, ka tā ir ikdienas politika, un tuvojos autrumos šobrīd ir tāda vienpusējās rīcības politika. Uh, Vienpusē rīkojas Izraela, vienpusē rīkojas Pol Palestīna. Šis ir konfrontācijas laiks. Izraela izmanto savus, savas sviras, savus instrumentus, lai gan dažreiz tas ir nelegāli. Mm, ņemot vērā to, kas notika no tā brīža, kad izskan uh, signāls par to, ka sācies uzlidojums, ir tikai dažas sekundes, lai sāktu un skriet un paglāptos. Ja māte ir trīs bērni, tad viņai ir jāizvēlās tajā brīdī, kurš no viņiem dzīvos. Ņemam vērā, kāda ir reāla situācija. Šobrīd ir divas konflikta puses. Mums ir jāsaprot, ko mēs nosodām un ko nē. Ja gal galā varēsim panākt tādu risinājumu, kad ir dialogs, tad būs arī risinājums. Ja nav dialoga, tad uh, nebūs arī risinājuma. Šobrīd ir tā, ka Izrēlai ir uh, ļoti konkrēts apdraudējums un uh, ir apdraudēti iedzīvotāji. Lielas paldies! Un tagad. Paldies, un nākošais runātājs ir Munīs Kundze. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu pateikties padomē par uh, ļoti stingriem secinājumiem, ko tā ir pieņēmusi par uh, Izraels lēmumu paplašināt apmetnes. Mēs nosodam Izraels plānu paplašināt apmetnes E1 teritorijā, jo tas grauj Palestīnas teritorijas vienotību. Un tas nozīmē, ka vairāk tūkstoši beduīni tiks izspiest no savām teritorijām. Eiropas eh, projektu un infrastruktūru, kas ir eh, finansēta šajā reģionā, saules bateriju plāna arī tiek apdraudēta, tāpēc, ka notiek eh, šī ekspansija Palestīnas teritorijā. Lai varētu nodrošināt konsekvenci Eiropas Savienības ārējās darbībās, visi nolīgumi starp Eiropas Savienību un Izrēlu būtu pilnīgi obligāti jāpakaļā nosacījumam, ka jāpietrās par 67. gada uh, nolīgumu par uh, teritorijām. Un uh, padomes secinājumu un Eiropas parlamenta deklarācija, rezolūcija skaidri norāda mūsu pozīciju. Paldies! Un tagad Alakī kungam vārds. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Izraels valdības paziņojums ka atbildot uh, ANO balsojumam par Palestīnas uh, valsti, viņi paplašinās savus apmetus rietumu krastā, un tas dod signālu, ka Izraela nerespektē cilvēku tiesības un starptautiskās uh, tiesības. Apmetņu būvēšana rada milzīgs cilvēktiesību pārkāpums. Bez tam šis jaunais apmetņu plāns E1 teritorijā varētu sadalīt nu, nogriezt palestīniešus no Jeruz Jeruzalemes un uh, tas traucētu viņu valsts darbībai. Jāgādina, ka 49. pants uh, Ženē, Ženēvas konvencijā aizliedz okupējošajai varai pārcelt savus civilu iedzīvotājus uh, okupētajā teritorijā. Šī iemesla pēc es uh, piekrītu padoms paziņojumam, kas nosaka, ka Eiropas Savienības un Izraels uh, līgumos skaidri un gaiši jānorāda, ka tie nav attiecināmi uz uh, Izraels 67. gada okupētajām uh, teritorijām. Paldies! Köszönöm szépen, konferāti. Paldies, un uh, konferāti kungs ir nākošais. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Atkal man jāsaka, ka esmu nedaudz pārsteigts Mani pārsteidz tas, kā ir izvērtušās eh, šīs un nesenās debatas par eh, situāciju eh, Izrēlā un Palestīnā. Mēs esam par mieru un vienmēr to esam atkārtojuši ļoti skaidri. Vienmēr esam skaidrojuši, kāda ir mē, mūsu mērķi, vienmēr esam respektējuši Izraels valsti. Mēs zinām, cik bieži tā ir bijusi pakļauta vardarbīgai rīcībai, Bet, eh, kad Eiropas Savienība sāk apšaubīt šīs uh, trauslās saiknes, mēs nedrīkstam šobrīd uh, kavēties, vilcināties, mums ir jābūt skaidriem, mums ir jānosoda šie uzbrukumi, par kuriem mēs nu pat jau esam runājuši. Es uh, domāju, ka kāda vilcināšanās kavēs mūs tikai mērķu sasniegšanā. Paldies, priekšsēdētājs. Un tagad uh, Mirandas kundzei vārds. Obrigada, prezidente. Parabens a Palestina por lo novo status. Paldies, priekšsēdētāji. Varam sirsnīgi apsveikt Palestīnu ar jauno statusu ANO un paziņojums Izrēlē, ko, ko šobrīd uh, izmanto Izrēla. Uh, E, par jaunām apmetnēm īstenībā ir sardotiskā šantāža. Apmetnes ir nelegāli e, risinājumi un dažāda veida drošības pārbaudes, robežu pārējais punkti ir absolūti nelegāls risinājums. Un notiek arī nelegāla tirzniecība, nelegāla rīcība, un e, cilvēki šajā reģionā tiek vienkārši terorizēti, aizbildinoties ar drošības pasākumiem. Uh, Dāmas un kunga, mēs nevaram šādu situāciju pieļaut, nevaram teikt, ka o, var izmantot šādu ieganstu. Mums ir nepieciešama drošība, tāpēc mēs šādi rīkosimies. Paldies! Paldies! Un tagad Angarākis kungs. η καταψήφιση και η αποχή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības dalība valstis piekrīta Palestīnas statusam, kā novērotāju statusam, un tas ir veids, kā mēs varējām redzēt, kāda ir situācija, kāda ir reāla situācija pasaulē. Izrēla šobrīd ir palielinājusi savu agresivitāti, tā ir ie, iecerējusi būvēt jaunas apmetnes rietumkrastā un pat iekļauties jaunajā zonā, kas ir pretēji ANO rezolūcija. Tāpēc tagad ir īstais brīdis izteikt savu solidaritāti Palestīnas iedzīvotājiem tā, lai viņi varētu ievērot 1967. gada nodibinātās robežas, uh, veidot savu valsti. Ir ļoti svarīgi, lai jaunas apmetas vienkārši neturpinātos uh, rietumkrastā. Uh, un citās teritorijās Izraels okupantiem būtu nepieciešams atstāt Palestīnas teritoriju un jāpanāk arī tas, lai visi bēgļi uh, varētu atgriezties mājās, tieši tā kā to pieprasa ANO. Paldies, Lūdzu, Vaigalkungs. Moram reći da verjetno takšne rasprave niso primjeren čas niti primjeren. Priekšsēdētāji, Šobrīd tagad nav īstais brīdis, lai varētu varbūt personiski izteikties, bet no manas puses būs tieši personiskie komentāri šajā diskusijā. Es pēdējā laikā esmu vairāk kārt bijis Izrēlā. Un atkal un atkal esmu pieturējies pie uh, sava punkta, ka es esmu vienu un otru draugs. Varbūt es varētu būt kāds starpnieks, varbūt es varu uh, palīdzēt abām pusēm saprast, ka arī otrā puse ir ieinteresēta risinājumā. Attiecības starp Izraēlu un Palestīnu ir ļoti sarežģītas. Trūks dialoga, trūks sadarbības starp cilvēkiem, politikā trūks uh, politiskās gribas. Pilsoniskās sabiedrības līmenī sadar, eh, sadarbība funkcionē, ir lieliski cilvēki, kas viens otru saprot. Viņi var radīt šo vīziju tieši tādu, kā aprakstīja kāds zinātnieks savā grāmatā. Viņš runāja par to, ka Izraels iedzīvotājs un Palestīnas iedzīvotājs var vienkārši pasēdēt kafēnīcā, iedzert kopā kafiju un aprunāties par svarīgiem jautājumiem. Uh, Manuprāt, Izraēlas politikas pamat problēma šobrīd ir tāda, ka viņa nepakļaujas to cilvēku vīzijai, kas skatās nākotnē, nevis tikai tuvākajā nākotnē, ne, ne tikai rītdienā, bet parītdienā un vēl tālāk. Un šobrīd Izraels politikā tas nenotiek. Lielas paldies! Landsbergi kungs, lūdzu. Prezidentu. Prieksēdētāja kungs. Jau gadiem ilgi sekojot līdzi ne tikai traģiskajai notikuma attīstībai šajā reģionā, bet arī sekojot līdzi politiķu debatēm. Sekojot līdz šīm debatēm no attāluma, bieži vien, kā to varētu teikt, bieži vien šādās abstraktās debatēs politiķu formulas un izmantotājas teksts mani uztrauc. Tik daudz tiek runāts par Palestīnu un par Palestīnas iedzīvotājiem. Par kādu Palestīnu mēs runājam? Un par kādiem palestīniešiem mēs runājam? Vismaz geogrāfiski mēs varam izšķirt divus palestīniešus, Palestīnas tautu, divas valdošas organizācijas, kuras ir leģitīmi autorizētas no palestīniešu vidus pārstāvēt viņus. Iespējams, ka ir pienācis laiks nosēsties pie sarunu galda un beidzot izvērtēt to, kas notiek šajā reģionā, un nespēlēties ar vārdiem. Palestīna ir atzīta, Palestīna tas un šitas. Kāda Palestīna? Hamas Palestīna, Abaza Palestīna, vai Hamas Palestīna atzīst abas Palestīnu un atzīst abas kā likumīgi ievēlētu prezidentu? Runāsim atklātā valodā. Paldies! Köszönöm szépen! Paldies! Un tagad es došu vārdu Mērfī kungam. Prieksēdētāja kungs! augstās pārstāvs pārstāv mums sniedz ieskatu tajā, ka Eiropas Savienība nekad nav bijusi skaidrāka savā pārliecībā, bet tagad es jums pateikšu, ko Eiropas parlaments vairumā domā. Ir pagājuši knapi divi mēneši, kopš šis parlaments balsoja par tirdzniecības attiecību stiprināšanu ar Izrēlu, un rītā mēs pieņemsim rezolūciju, kurā mēs nosodīsim Izrēlas rīcību. Es domāju, ka vienmēr mēs nonākam pie tā paša sausā atlikuma. Izraels valdībā ir vienalga, vai mēs viņus kritizējam vai nē, jo mēs neko nedarām. Ir pienācis laiks rīkoties beigusies, ir pienācis laiks atteikties no pilnīgi visiem ar Izraēlu noslēgtajiem līgumiem. Austrum Jeruzālēmē un tās apkārtnē uzceltās apmetnes ir jānovāc. Jūs esat redzējuši attēlus, ko šis divu valstu risinājums ir nesis un ko ir nesis imperiālisma sekas un ko tas ir nodarījis palestīniešiem. Ir nepieciešams runāt a, par tautas sacelšanos un par to, ko palestīnas iedzīvotāji vēlas redzēt kā demokrātisku kontrolas for formu un kādā veidā tas, kādā veidā tas ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Tikai tad tiks pārtraukta palestīniešu apspiešana, un tikai tad mēs varam atteikties no tām idejām, kuras mēs šeit esam dzirdējuši iepriekš. Alen Ūrijas. Paldies, uh, Vandālenkungs, nākošais. Paldies, priekšsādātāji. Daudz, kas šodien ir pateikts, bet būsim godīgi. Jau kopš savas pastāvēšanas sākuma Izraela ir visu laiku saskārusies ar terorismu un kāru. Un uh, šodien Hamas, Gāzes joslas dienvidos un arī Hezbollah ziemeļu teritorijās nodarbojas ar aktīvu terorismu. Tas nav labi palestīniešiem, tas ir slikti palestīniešiem. Bet ko Izraela var darīt? Izraela var tikai reaģēt. Es neuzskatu, ka papildus apmetnes ir pareizais secinājums vai pareizā reakcija. Bet mums vajadzētu teikt Hamazam. Mēs, kā Eiropas parlaments, prasam pārtrauciet šo terorismu nekavējoties. Atzīstiet Izraēlu un sēdieties kopā pie galda kopā ar Palestīnas pašpārvaldi. Pārtrauciet to tagad. Tieši šāds signāls mums būtu jādod. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad gribētu dot vārdu Zavēlas kundzei. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu atgādināt visiem, ka jaunās apmetnes netiek būvētas kādā jaunā teritorijā. Par to, principā, jau bija iepriekš panākta vienošanās. Tātad tīri teritorija ziņā prezidenta Klintona laikā par to jau bija panākta vienošanās. Tātad tur nav nekā nelegāla. Es domāju, ka mums mierīgi vajadzētu runāt par Izraels politisko reakciju Izraela cenšas tagad atgādināt palestīniešiem, ka dialogam ir jāturpinas, tas turpinas. Un gribētu teikt šeit visiem klātesošajiem, kā mums vajadzētu vairāk domāt par uh, šo uh, diskusiju starp Hamas un Fata. Izrēla sūta signāls, ka dialogs vēl joprojām pastāv un to mums vajadzētu izmantot. Paldies, Migārska kungs nākošais. Džinkuja, paņi, paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties par šo jautājumu. Vēlos teikt, ka Mērfija kungs, viņš tagad dodas prot, bet īst, prom, bet īst, īstenībā viņš uh, uh, man izprovocēja, jo viņš arī par Kazahstānu uh, Eh, daudz iestājās, un tāpēc es novērtēju to, ko viņš dara. Es neesmu ideoloģiski vienisprātis ar viņu, bet es saprotu un pilnībā piekrītu tam, ko viņš saka attiecībā cilvēktiesību pārkāpumiem Āzijā. Bet es reāli nesaprotu, kāpēc Eiropas kreisie spēki ir tik ļoti pret Izrēlu. Jo uh, pret Izraēlu, pret, Izraēlu, pret ebrejiem ir uh, tieši kreisie spēki Eiropā. Es vispār nesaprotu, kāpēc tā tas ir. Kāpēc par visu, kas neiet tuvēs austrumos, ir jāvaino viena valsts vai viena tauta? Jo mēs visu laiku to dzirdam no kreisajiem. Manuprāt, viņi tā ļoti dāsni šo kritiku veltīja vienai valstī. Mr. Brock, you have the floor. Broka kungam vārds. Nav ieslēgts mikrofons zālē. Jā, mani provocēja tas, ko, ko teica kolēģi. Mēs varam pateikt skaidri, ka mūsu interesē 67. gada uh, nolīgumā uh, robežu ietvaros divu valstu risinājums, tā lai ir valsts Izraela, valsts Palestīna, un tam ir jānotiek pēc iespējas ātrāk, un Eiropas Savienība ir jādara viss no savas puses. Taču pieprasīt šeit, lai uh, pateikt, ka socialistiskā Palestīna ir vienīgais risinājums, jo Hamas pēdējo nedēļu laikā ir teicis, ka ir nepieciešams Izraelu vispār uh, izskaust no zemes virsas, es nezinu, uh, vai tā tiešām ir sociālismā izpausmē, ka kāda eh, tauta tiek izskausta, iznīcināta. Manuprāt, arī šāds eh, tāds komunistisks naids pret visu, kas nav sociālistisks, manuprāt, tas ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums no uh, deputātu un, un piekritē puses. Point of order, yes. Atsauc uz reglamentu, jā, lūdzu, bet atsauc uz reglamentu. Broka kungs un vairāk citi šeit ir zaudējuši kontroli par savām domām un jūtām. Jūs aizmirstiet realitāti, realitāti, kādā katru dienu ir spiest dzīvot palestīnieši slepkavības, uzbrukumi, genocīds pret Palestīnu. Tā ir ikdiena šajā reģionā. No. Mūsu nostāja ir pilnīgi skaidra. Tuvajos austrumos abām tautām ir jādzīvo kopā kā neatkarīgu valstu iedzīvotājiem. Un eh, beigsim šeit populistiskus izteicienus un politisku propagandu. Priekšsēdētājs mēģina pārtraukt. Lūdzu, beidziet savu runu, tā nav atsauc uz reglamentu, saka priekšsēdētājs. Dirkolīgs. Godātie kolēģi. Līdz šim brīdim debats tomēr notika par tēmu un es domāju, ka mēs esam debats šobrīd noslēguši. Tāpēc es tagad vēlētos dot vārdu cienītajai padomas pārstāvei, lai apkopotu debat debatēs izskanējušo gan tematisku, gan arī kritiku. Uh, Paldies priekšsādātāji. Es domāju, ka ārlietu padomas uh, uh, secinājumi, kas tika pieņemti pagājušā pirmdienā, manuprāt, tie bija ļoti skaidri, stingri un uh, ļoti viennozīmīgi. Raugoties arī uz uh, 2012. gada mējā, maijā pieņemtiem secinājumiem. Es domāju, tas viss uh, dod ļoti spēcīgu signālu visām iesaistītajām pusēm reģionā par Eiropas Savienības pozīciju, par uh, Izraels un Palestīnas uh, konflikta risināšanu. Tāpēc es neatkārtošu, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija. Tā ir ļoti skaidra, un tā ir nu pat jau manis minētajos secinājumos izlasām. Eiropas Savienības eh, interesēs ir atbalstīt mieru un demokrātiju visā reģionā. Un eh, tā ir mūsu strateģiskā prioritāte - panākt, lai eh, beigtos šis ilgušais un traģiskais konflikts, kas joprojām turpinās graut mieru un drošību arī Eiropas Savienības eh, dienvedu robežu tūmā, kamēr šis konflikts netiks atrisināts. Nebūs ilgspējīga miera, kamēr vien palestīniešiem būs eh, centieni uz eh, savas valsts neatkarību un valsts izveidi, un kamēr Izrēla nesēdīsies pie saruna galda un kamēr netiks panākts uh, ilgtspējīgs risinājums balstoties uz divu valstu principu. Eiropas Savienība atkārto savu aicinājumu, kas izteikts jau 29. novembrī premjerministram Netanjahu un Abas kungam, lai viņi sadarbotos un lai virzītos uz konflikta atrisināšanu. Un lai mērķis tiktu pārskatīts un atjaunots. Abi, abi šīs puses ir norādījušas, ka tās vēlas uzsākt tieši sarunas bez jebkādiem priekšnosacījumiem. Mēs aicinam abus to darīt, tā rīkoties, un mēs sadarbosimies ar abām pusēm. ASV arī līdzdarbosies kvartet ietvaros, un tāpat arī citi spēlētāji, starptautiskās kopienas pārstāv šajā reģionā, palīdzēs, lai varētu rast ilgstošu un ilgspējīgu risinājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Uh, gandrīz visas uh, Eiropas parlamenta politiskās grupas ir uh, ierosinājušas paziņojumu, par kuru notiks balsošana rīt. Tagad mēs debatas noslēdzam par šo jautājumu, tās atsāksies uh, rīt pēcpusdienā. a bizottság alá... Nākamais darba kārtības jautājums arī šoreiz ir saistībā ar ārlietu pārstāvi, un tas ir